Un tagad pāriesim pie mūsu sesijas darba kārtības. Jūs esat uh, saņēmuši vakardienas sesijas protokolu. Ja kādam ir piezīmes, tad uh, jūs varat tās izteikt, bet uh, piezīme nav, tad mēs apstiprinām